augstās, savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības lietās, pār Turcijas lielās nacionālās asamblēs lēmumu atcēla deputāta imunitāti 138 deputātiem. Un sākumā vēlētos teikt, ka mēs esam iepalikuši laika ziņā, un lielākā daļa no runātājiem ir runājuši ilgi, un uh, mums ļoti garš runātais uh, uh, saraksts, un lielākā daļa runātāju ir uh, vienas minūtes runas laiks. Gribētu jūs ļoti lūgt ievērot runas laiku pēc iespējas striktāk. Vispirms gribētu dot vārdu komisāram Hānakungam, lai viņš uzsāktu debatas. Lūdzu, vārds komisāram. You, Paldies, priekšsēdētāji, godētie dāmas un deputāti. Vispirms es vēlos uh, paust līdzjūtību ģimenēm neseno teroristu uzbrukumu upuru tuviniekiem. Es vēlos izmantot šo iespēju pateikties Eiropas parlamentam par izrādīto stingro atbalstu, lielo atbalstu mūsu visaptverošai uh, uh programmai uh, sadarbībai ar Turciju. Aprīlī pieņēmām šo mūsu programmu. Eiropa ir paudusi savu vēlmi atjaunināt attiecības ar Turciju, pamatojoties uz mūsu principiem. Mēs esam uh, uh, politiski strādājuši, bijuši augsta līmeņa dialogu ar enerģētiku, cīņu pret terorismu, tirdzniecību. Esam arī dažādas uzņemšanās, uh, apņemšanās pauduši arī finanšu jomā vairāk nekā 250 miljoni eiro uh, tiks uh, pārskaitīti Turcijai, lai samazinātu migrācijas spiedienu. Tad arī mēs strādājam pie bezvīzu režīma, ņemot vērā kritērijus, kritēriju, kas ir ļoti labi zinām, kopš 13. gada ir nav mainījušies. Lūk, šie trīs elementi mūsu attiecībās ar Turciju. Protams, tas nav vienvirziena ceļš. Uh, Te ir uh, nepieciešams konstruktīvs dialogs par abu pušu interesēm. Jāņem vērā arī plašais reģionālais konteksts un tas, kas notiek Sīrijā. Turcija ir mūsu fundamentāli svarīgs partneris, lai samazinātu imigrācijas spiedienu. Turcija ir daudz palīdzējusi bēgļiem. Tajā pat laikā godātie dāmas kungi deputāti. Nē, mēs te neparakstām. Uh, tūkšu čeku, ir ļoti daudz problēmu saistībā ar likuma vāru, ar vārda brīvību Turcijā. Esam ļoti skaidri izteikušies arī 15. gada komisijas ziņojumā par Turciju. Arī šeit e, Eiropas parlamenta rezolūcijā par to esam runājuši. Komisija ir ļoti satraukta par Turcijas Lielās Nacionālās asamblējas lēmumu atcelt deputāta imunitāti lielam skaitam Turcijas parlamenta deputātu. Vicepriekšsēdētāja Mogherīni un arī es ļoti skaidri paudām 20. māja paziņojumā, ka imunitāte ir jātiecas uz visiem deputātiem bez diskriminācijas. Tāda ir mūsu Eiropas komisijas nostāja. Jebkāda lēmums par imunitātes atcelšanu ir jābalsta uz specifisku katra deputāta atsevišķu lietu. Uz pamatotiem iemesliem komisija ir vairāk kārt to arī atkārtojusi un izcēlusi. Uh, Parlamentārajā vienotībā ir jābūt objektīviem kritērijiem par to, kad un kā atceļ imunitāti, kā tas iespējams ir uh, visos mūsu parlamentos Eiropas Savienībā. Sistemātiski mēs arī esam runājuši pār to, cik problemātiski ir uh, interpretēt likumus, kas bieži vien noved pie tā, kā tiek apspiesta vārda brīvība. Uh, vēlos arī izcelt, ka deputātu paveiktājiem pārkāpumiem arī um, tie, uz tiem attiecas likumdošana, tie ir atbilstīgi jāsod, bet tam ir jānotiek tiesiskā ceļā. Uh, Politiskās un tiesiskās iestādes Turcijā. Tām ir jādara viss, lai šādas tiesības tiktu ievērotas ne tikai attiecībā uz konkrētiem deputātiem, bet lai nodrošinātu stabilitāti visā valstī. Likuma vara ir pamats eh, Turcijas turpmākajai attīstībai. Komisija turpinās tādējādi arī cieši sekot notikuma attīstībai. Mēs arī runāsim eh, par šo arī mūsu augstā līmeņa konferencē ar Turciju un vēl Vēlreiz aicināsim Turcijas valdību no jauna uzsākt uh, reformas atbilstīgi Eiropas standartiem. Atbalstot reformu pūliņus, komisija tagad strādā ļoti pātrināti arī pie 23. 24. sadaļas dokumentiem. Protams, neaizteidzoties priekšā dalību valstu nostājām atbilstīgi noteikumiem. Kritērija noteikšana pamatiesību jomā, tiesiskuma brīvības jomā, šī kritērija ievērošana piemērošana Turcijai ir labākais veids, kā pārliecināt Turciju, kā tai efektīvāk tuvināties Eiropas Savienībai. Tad līdz ar to pateicos Eiropas parlamentam par atbalstu šai ceļā. Liels paldies jums, komisāra kungs! Un tagad Es aicinu Prēda kungu izteikties. Paldies, deputāti, imunitātes atcelšana nav nekas ārkārtējs parlamentā, jeb kāda veida parlaments to dara, to mēs daram arī pat šeit pā, Strasbūrā, bet atcelt imunitāti 138 deputātiem, tas tomēr ir kaut kas neparasts. Tas ir vēl neparastāk tādēļ, ka lielākā daļa no šiem deputātiem ir no vienas pārtījas, kurdi ir kurdi no opozīcija pārtījas. Tādējādi arī ir šīs šaubas. Ne tikai tādēļ, kā attiec šī imunitātes atcelšanas tik lielskai deputātu, bet arī kā tas ietekmēs kurdu uh, sabiedrību kā tādu. Mums ir ļoti svarīga partnerība ar Turciju, gan vīzu dēļ, imigrantu dēļ, ir arī vēl sarunas par iestāšanos. Tikai un vienīgi valsts, kas ievēro likuma vāru, arī jo, tikai tādi tiks respektēti no mūsu puses. Paldies, Katī Pīrī. Thank you, Chair. This... Paldies, priekšsēdētāji. Šorīt no rīta zārki tika aizvesti, kas, eh, kur bija nokalnātie uzbrukumā Stambulā, gribētu izteikt eh, visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm. Nav nekāda attaisnojuma šiem briesmīgiem uzbrukumiem, bet ir eh, jāatrod saprātīgs risinājums kurdu jautājumam. Tas ir eh, vajadzīgs gan Turcijai, gan arī tiem pilsēm, kas dzīvo dienvidu austrumu valsts daļā. Tas ir vienkārši neticami, ka Turcijas parlaments atņēma imunitāti vien, vienai ceturdaļai deputātu. Tas ir ļoti kritisks uh, moments uh, politiskā reprezentācijā. Daudz cilvēku, kas dzīvo uh, Turcijas dienvidu austrumos, uh, ir ļoti negatīvā situācijā. Ne jau tādēļ, ka mēs nesaprotam, ka Turcijai ir milzīgi terorisma draudi, bet tādēļ, ka tas ir pret visiem demokrātiskajiem principiem, vienkārši aizbāzt muti opozicionāriem, oponentiem. Ja pat uh, demokrātiski ievērotā parlamentā nav iespējams izteikt uh, politiski uh, atšķirīgus viedokļus, tad kāda gan ir situācija? Jā, un um, šie deputāti, kas uh, bija klāt uh, pie PKK apglabāšanas. Mēs redzējām šīs attēlus, mēs varam uh, pārvērt šo plausu tikai tad, kad raudzīsimies uz priekšu. Uh, nav nekāds risinājums uh, izmantot militāru opciju, un tādēļ tas varētu atstāt arī negatīvu ietekmi uz uh, attiecībām ar Eiropas Savienību. Ja nākamajās uh, nedēļās uh, būs uh, procesi, kur uh, parlamenta demokrātiski pārstāvi tiks ieslēgt cietumos un uh, ja šī pretterorisma likumdošana ir eh, tik ārkārtīgi stingra, tas varētu kļūt bīstami. Mēs nevaram pieņemt, ka žurnālisti, akadēmiķi un parlamentārieši tiek eh, apcietināti tikai tādēļ, ka izmanto brīvus izteiksmes iespēju. Eiropas Savienībai vajadzētu aicināt ievarot miera procesu un uh, parlamentam vajadzētu būtu tādam kā sākuma punktam. Tādēļ gribētu aicināt visas uh, Turcijas eh, partijas apvienoties, uh, cīnīties kopā pret teroru un uh, tiešām uh, censties novērst uh, asins izliešanu. Tagad vārds uh, Marijas kungam uz vienu minūti. Jā, priekšsēdētāja Turcijā notiek mēģinājumi Un e, tāda praksa, ka 138 demokrātiski ievēlētajiem deputātiem tiek atņemta imunitāte. Viņi pārstāv kurdus šajā parlamentā. Tiek izmantota šāda metode, notiek vēršanās pret kurdiem, pret kristiešiem, un uh, Tā ir provokācija, tas ir izaicinājums, tas ir jāpārtrauc, kaut kas ir jādara. Hāna kungs, Eiropas Savienībai beidzot ir jāizbeidz. Šeit eh, krist ceļos eh, Turcijas eh, varas pārstāvu priekšā ir pienācis laiks vairs uh, nedziedāšu labas dziesmas sultāniem. Tagad vārds uh, eh, Lamsdorfa kungam. Jā, paldies priekšādātāja komisāra kungs. Mēs visi esam parlamentārieši. Protams, ka ir situācijas, kurās uh, tiek atcelta kādu kolēģi imunitāte. Bet tāds priekšstats, ka mēs kā parlaments uh, atceltu vairāk nekā simts kolēģu imunitāti par uh, tādiem šķietamiem nodarījumiem, kas ir eh, aptvērt tādus pavisam sīkus pārkāpumus līdz tādiem smagiem pārmetumiem. Tas ir kaut kas tāds ārkārtīgi dīvains. Nekur pasaulē nekas tāds nenotiek, un tādēļ ir ārkārtīgi pārsteidzoši, ka Turcijas asamblēja pieņēmuši šādu lēmumu. Es paraudzījos, kāda ir Kopenhāgenes kritērija. Turcija ir eh, valsts, eh, kas grasās kļūt par uh, pilntiesīga Eiropas Savienības dalība valsti. Pirmkārt, eh, Kopenhāgas kritērijas ir nodrošināt institucionālu stabilitāti demokrātiskajai struktūrai, ievērot cilvēktiesības un minoritāšu aizsardzību. Ja kāds parlaments eh, pats sev padara rīcību nespējīgu un vairs nav demokrātiski reprezentatīvs, atņemot imunitāti 138 kolēģiem, tad eh, nevar runāt par institucionālu stabilitāti. Nepavisam nē. Ne tas, ka ir jāstāv minoritātes, par to arī šeit nav runa, jo šie visi pasākumi ir vērti tikā no kara pret kurdu minoritāti. Parlamentārā demokrātiem ir skaidrs, tas, kurš likumīgi ievēlēts, eh, tam ir jāvar arī izmantot uh, demokrātiska mantā, mandāts, ir jābūt brīvībai, nedrīkst būt uh, šeit. Uh, baiļu situācijai, nedrošībai. Paraudzīsimies, kāda ir situācija ar Turcijā. Uh, Šeit ir e, augstā padome, tiesneši un e, prokurori. Starptautiskā tiesa ir e, konstatējusi, ka visi šie amati ir politizēti. Tā nav neatkarīga tiesa. Paraudzījums, kas notiek ar presi, kā notiek vēršanās pret žurnālistiem, paraudzīsimies, kāda vēršanās pret arotbiedrībām, kad notiek māja demonstrācijas kas ir ar pulcēšanās brīvību, tāpat arī ar sabiedriskām grupām. Tās tiek pakļautas spiedienam, un arī armijā notiek uh, procesi, kas neatbilst tiesiskajai. Un tagad ir, tas ir, notiek ar kurdiem, un uh, eh, PKK nevar tikt uh, atbilstoši reprezentēta. Vai drošības situācija tādēļ Turcijā uzlabos? Nē, tieši otrā tādēļ viss ļoti kontraproduktīvi, ne tikai no Eiropas viedokļa raugoties, bet arī no Turcijas pilsoņu viedokļa raugoties. Jā, tagad uh, vārds Cimeras kundzei uz trim minūtēm priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis un kolēģi. Ir pagājis precīzi gads kopš tā laika, kad 7. jūnijā pagājuši gada ADP guva panākumus un uh, Erdogans parakstīja likumu par uh, imunitātes atcelšanu. Es uzskatu, ka tas nav tikai prezidenta tāds formāls, formāls akts, bet tāda apzināta solis ceļā uz prezidiālu sistēmu, ceļā uz autokrātisku sistēmu. AKP dominē tautas pārstāvniecību un ļaunprātīgi izmanto savu varu. Tas kaitē Turcijas demokrātijai šim likumam būs ietekme arī uz to, kā deputāti varēs īstenot savu atbildību, vai arī nevarēs to darīt. Mēs esam faktiski pilnīgā šokā, ka 21. gadsimtā Eiropā šādā veidā ir iespējams uh, izraisīt baigu situāciju. Tas nav vērsts tikai pret uh, kurdu pārdies pārstāvjiem. Tas ir absurdi, ka tikai kāda izteikuma dēļ Vācijas eh, um, parlamenta lēmumu dēļ Erdogans eh, tika krasa negatīvi vēršas pret to, un eh, tagad tiek sagatavot sūdzības pret Vācijas bundestāka deputātiem, kas balsoja par šo rezolūciju. Tad var tikai teikt, ka Erdogans veic cīņu pret deputātiem, kur izmanto brīvu vārdus, vārdu izteiksmes iespēju parlamentam. Tas, ko Erdogans grib, ja tas tiktu izmantot šeit Eiropas parlamentā, tad vismaz trīs ceturdaļā no mūsu deputātiem Eiropas parlamentā tiktu atņemt imunitāti. Tas ir uzbrukums eh, vārda brīvībai un eh, deputātu atbildē, atbildībai pārstāvēt sevi. Gribētu norādīt to, ka vairāk nekā 50 sūdzības ir pret 95 eh, izteikumiem pret kurdu partijas un viens no šiem deputātiem ir saņēmis arī Saharau balvu, jo izmantoja iespēju izmantot vārda izteiksmes brīvību. Arī desmit gadu strādājuši deputāts, uh, un viņ, pret viņu izvirzīt septiņas sūdzības. Es domāju, ka to vienkārši nevar pieņemt. Šeit uh, mums ir uh, jāsaka skaidri vārdi. Šeit runa ir par ļoti daudz ko. Ja komisija norāda uz to, ka ir uzticība tieslietu sistēmai, gribētu teikt, līdz par šim brīdim Erdogans 3228 eh, tiesnešus un eh, prokurors ir pārcēlis citur darbā, kā lai tam uzticas kā lai uzticas tām, ka sūdzības tiks uh, godīgi izskatītas. Es uh, prasu šeit, lai tiktu uh, mainīt, es visu to nevar pieņemt. Eh, mums eh, kopā mūsu Eiropas brīvība ir eh, šeit jāpieprasa. Tagad vārds Valēro kundzē. Tak, herr talman. Att bli folkvald i Turkiet är inte bara svårt på grund av den höga tröskeln. Paldies, priekšsēd. Ja jūs tiekat ievēlēts Turcijas parlamentā, tas varbūt bīstam, jūs varat nonākt cietumā par jūsu uzskatiem. Un tomēr e, demokrātiskās grupas zaļie ir varējuši iekļūt e, Turcijas parlamentā arī nesenās e, vēlēšanās, kaut gan viņiem ir mazāks mandāts skaits. Komisijas e, aptauja pēc pagājušām vēlēšanām rādīja, ka mēdīju un opozīcijas partiju pārstāvi ir tikuši iebiedēti, eh, ir bijis vārdarbības eh, atmosfēra un eh, ir notikuši reidi uz Demokrātisko partiju birojiem, arī PKK ir to piedzīvojis. Turcijas parlaments soda savus deputātus par it kā noziegumiem, pret Turcijas valsti. Runājot par vīzu liberalizāciju, mums jārunā arī par to, kā Eiropas Savienība vērtē izteikšanās brīvību, presas brīvību šajā valstī, un cik nu mums atklāti ir kritizējuši Turcijas predzēt, cik daudziem nu mums būtu jābaidās no līdzīgām sekām, ja mēs būtu Turcijas pilsoņi. Cik no mums nav parakstījuši attiecīgos dokumentus? tomēr um, imunitāte ir atcelta. Tas ir viens no atbalsta pīlāriem Turcijai, un šis uh, pīlārs tagad ir noņemts. Un Eiropas parlamentā arī ir izskanējušas bāžas. Eiropas parlaments ir atkārtoti paudis um, savas bāžas par to, ka propaganda, terorisms uh, un noziedzība izplatās. Bet eh, piekļuve taisnīgai tiesai ir eh, nepieciešama, un tas ir arī ļoti svarīgi pēc korupcijas skandāla 2016. gadā. Prezidents grib mainīt eh, konstitūciju, grib iegūt vairāk pilnvaras, bet upuri šajās manipulācijās ir gan zinātnieki, gan vienkārši cilvēki un ir nepieciešams dialogs. Dialogs ir labāks nekā vardarbība. Un uh, būtu jānokaunāts prezidentam. Paldies, uh, kas tāldo kungs. Tālāk viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Uh, kas notiek Turcijā? Turcijas pilsoņi konstatē, ka E, pirms ir pieņemts lēmums e, atcelt imunitāti parlamenta deputātiem, lietas ir mainījušās Turcijā. Erdogan mērķis ir atcelt konstitūciju un palielināt e, savas pilnvars. Viņš ir apdraudējis 138 vēlētu deputātu tiesības. Šie deputāti pārsvarā pārstāv kurdu rajonus Un eh, šī ir šokējoša situācija, un eh, katru dienu mēs lasām gan laiksos, gan arī dzirdam maz, la, masu līdzekļos, ka situācija ir kļuvusi vienkārši drausmīga. Tas ir uzbrukums, ko veicis eh, prezidents pret savu tautu. Kā mēs varam uzsākt sarunas par tādas valsts uzņemšanu Eiropas Savienībā, kur cilvēku pamatiesības netiek ievērots, kur paši nicina savus cilvēkus? Uh, Un šis lēmums ir absolūti šokējoši, un vēl šokē mūs arī klusēšana no Eiropas puses. Tālāk, eh, Fērāna kungs, vienu, vienu minūtu. Eh, pēc saviem eh, soļiem viņš turpina rīkoties un apspiež opozīciju. Nepietiek ar armēņiem un sīriešiem. Tagad, diemžēl, šīs rīcības vēl paplašina. Uh, Turcija apdraud Eiropu, arī cīnoties pret armēņiem un, un sīriešiem, un būtu jāuzņemas savu atbildības deva. Katrs uh, varētu uh, mums uzdot jautājumu, vai nav pienācis laiks beigt sarunas ar Turciju, tā ir Erdogana diktatūra, vai tā ir savietojama ar Eiropas vērtībām. Paldies! Paldies! Tālāk Sinadinos kungs, pusotrs minūtes. Paldies. Turcijas, tur, Turcija ir nozagusi teritoriju no grieķiem, no armēņiem, no citiem, un tagad Erdogans turpina šo bezatbildīgo rīcību. Viņš apgalvo, ka kurdi e, dzīvo Kurdistānā un arī Mongolija joprojām dzīvojot no zirkopības šī valsts pieder mums, un mēs tur paliksim modernai. Turcija tika simts gadu ilga vēsture, kamēr Kurdistānai ir tūkstošiem. Ir, kur, kuriem ir ļoti ilga vēsture, tas pats par Grieķiem, ko, kur teritorijas Turcija ir ieņēmusi. Un, sakārtot dažs citāts, nu, nošaujiet viņu, tava galva drīz ripos, tu nelaimīgais kurd, mēs ieņemsim tavas pilsētas. Un es gribētu aicot, vaicāt Šulca kungam, tad eh, pie kā jūs vērsties pirmām kārtām pie drosmīga kurda vai arī pie eh, turka? Eh, šī ir moderna demokrātija, jums tas ir jā, jāsaprot. Uh, vai kurdiem ir savas tiesības, vai arī turkiem ir taisnība, kas apspiež kurdus un um, nodziedzības nodarījums pret uh, mierīgiem iedzīvotājiem. Viņi pat nav respektējuši AI Sofijas pieminekli. Es uh, šo runu uh, sūtu savam dārgajam prezidentam un viņš ir arī grāmatirgotājs un, nu, labprāt, arī tirgo grāmatas, kas nav vēstur. Zomerkungs, viens minūte. Paldies! Jāsaka, ka Erdogans bradā pilnīgi visas Eiropas vērtības kājām. Veselai ceturdaļai deputātu Turcijas asamblējā ir atņemta deputāta imunitāte. Nu, tā ir vienkārši asa pļauka Eiropas Savienības sejā. Uh, Un jāsaka, ka daudz opozīcijas līderi un uh, kurdi tiek apvainoti terorismā un viņiem vienkārši tiek uh, aizstūķēt mute, viņi uh, tiek padarīti par kurumēmiem tādā veidā. Un tad var uh, atkal rīkot jaunas vēlēšanas, un, protams, uh, AKP tad iegūs tos mandātus, kas ir nepieciešami Erdoganam vairākumam. Turcija kļūst par prezidentuālu diktatūru. Tā ir milzīga problēma Eiropas Savienībai. Mums ir nepieciešama uzticama Turcija kā kaimiņu valsts, kā kaimiņš, bet valsts vairs nav uzticama. Mums ir jāsaprot, kaut ko darīt. Mums vienreiz ir uh, jāpārtrauc iestājas sarunas. Un uh, jāsaka, ka arī uh, Turcijai ir jāievēro savas saistības. Paldies, Angela Lakskungs, vienu minūtu. Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου. Vispirms es gribētu izteikt līdzjūtību upuru ģimenēm, to upuru, kas, kur radnieki un draugi gāja bojā teroristu uzbrukumos Turcijā. Uh, Erdogans eh, ved Turciju uz viduslaikiem politiskā ziņā, un tā rezultātā mēs redzam, ka šo nastu nes ierindus turki katru dienu. Viņš atceļ imunitāti deputātiem, viņš apsūdz, ka šie deputāti atbalsta teroristus, un mēs nevaram mierīgi noskatīties uz šādu rīcību Mēs nevaram mierīgi noskatīties, ka pret eh, deputātiem tiek um, veikt tiesu darbi, tāpēc, ka viņi ir kurdi. Mēs nevaram mierīgi noskatīties, noraugoties, kā cilvēki tiek nokauti un kā tiek um, iznīcināts pilsētas Viņš arī ir apsūdzējis Vācijas deputātus, saukdamsos par teroristiem. Viņš arī e, kristietības simbols neciena, viņš izmanto visu savai propagandai, un tāpēc mums vajadzētu sūtīt viņam stingru e, sūtījumu, ka Turcijas perspektīva iestāties Eiropā vairs ciet. Tālāk komisārkungs. Demēsmākar kungs, pusotra minūte. Eh, jā, paldies, komisāra kungs. Es jūsos ļoti uzmanīgi klausies. Jūs teicāt, ka uzmanīgi sekosiet Turcijā notiekošajam. Bet jāsaka, ka man patiešām komisijas uh, apsvērumi šķiet pārāk eh, atraut no realitātes. Uh, Jāsaka, ka pirmie kritiskie žurnālisti tika padarīti mēmi Turcijā. Tad, kad eh, Kurdistānā tika uzbrukts eh, pilsoņiem, tad, kad tika apspiesta politiskā opozīcija, un tagad, nu, kad jums beidzot eh, atvērsies acis, tagad 138 deputātiem tiek atņemta imunitāte. Mums patiešām vajadzētu būt skaidriem, mums ir jāuzklausa šo cilvēku viedoklis, lai viņi var Turcijā izteikties, lai viņi var stāstīt par šo sev nodarīto netaisnību. Un ko jūs teicāt, komisāra kungs, jūs teicāt, ka ir jāuztraucas un ir jāsako notikumiem, bet ar to vien nav gana. Komisāra kungs, nu cik ilgi mēs ļausim sev šantažēt? Kad vienreiz jūs un e, es pateiks Erdoganam, ka šī e, bēgļu vienošanās nav tāda pilnīga kārta blanša, neierobežots pilnvars, ka viņš var darīt visu, kas viņam tīk. Jāsaka, ka Eiropas Savienība arī zaudē savu tēlu, savu uzticamību, ja tā neaizsargā pats savus pilsoņus un pilsoņus citur. Paldies, Šāks, kundze, vienu minūtu. Mike. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs patiešām redzējām, ka komisija ar dalību valstīm uh, uz kompromisa, uz spēles liek mūsu vērtības. Tās tiek ietirgotas, lai it kā aizsargātu Turcijas robežas, ES ārējās robežas. Uh, Eiropas Savienībai ir jāsaka, ka mm, Turcijai ir jāizpild visi kriteriji, par kuriem tā vienojās ar Eiropu 15. gadā. Antiterorisma likumdošana tiek izmantota ļaunprātīgi. Turcijas parlamentāriešiem arī ir jādistancējas no vardarbības izmantošanas, bet viņiem ir arī jādod iespēja demokrātiski pārstāvēt savus vēlētājus. Uh, imunitātes atņemšana šiem deputātiem noteikti nav demokrātiska procesa sastāvdaļa. Komisāra kungs, jūs runājat par tiesiskumu. Es lūgtu garantēt, lai Eiropas Savienība darbotos saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tāpat tas ir jāpieprasa arī no Turcijas. Mēs nedrīkstam tirgoties, iziet uz kompromisiem ne migrācijas jomā, ne antiterorismu likumdošanas jomā. Mums ir jāsaglabā sava uzticamā sēja. Paldies, Hadži Džordžu kungs, vienu minūtu. Θέλω και εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας Ja. Paldies, es gribēju paust līdzjūtību vakar uh, sprādzienā bojā gājušajiem un viņu tuviniekiem, jo nekas nevar atbalst, um, attaisnot tik barbarisku rīcību. Bet ko dara Erdogans, kāda ir viņa rīcība, tā arī ir bumba, tas ir sprīdzeklis, kas tiek mums piespēlēts simtiem tūkstošiem kurdu ir spiesti doties prom no savām mājām. Uh, tiek pārkāpts tiesiskums, cilvēktiesības. Un, protams, Eiropas Savienībai ir grūti saglabāt savu labo tēlu šādos apstākļos. Mēs nedrīkstam pieļaut uh, tādu iespēju radīšanu, ka mēs piekāpjamies visā, ko prasa Erdogans, lai tikai viņi paturētu šos trīs miljonus bēgļu pie sevis. Mums ir eh, jāpauž skaidrs vēstījums, jārunā skaidra valoda ar Turcijas prezidentu, ka viņš nedrīkst tā rīkoties, ja vēlas eh, nopietni eh, sadarboties ar ES. Paldies, Kēlers kundz, pusotra minūte. Paldies! Imunitātes atcelšana Turcijas parlamenta locekļiem un uh, H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 apklusināšana, tas ir patiešām nepieļaujami, tas pārkāpja kādas uh, demokrātiskās vērtības, un tas arī padara mēmus lielu daļu vēlētāju valstī, kas ir atdevuši savus balsis par šiem deputātiem. Ļoti daudz cilvēku Turcijā ir protestējuši, viņi ir izgājuši ielās, lai pieprasītu cilvēktiesību standartu ievērošanu demokrātiju, visu to, kas tik dārgs ir mums Eiropas Savienībā. Mums šie cilvēki ir jāatbalsta, un tas, ka šis kurdu konflikts ir izlosmojis, ir milzīgs kauns, un Erdogans īstenībā jau atradās ceļā, lai rastu ilgspējīgu risinājumu. Nu, tagad atkal esam atgriezušies pie Baltas lapas, mājas tiek spridzinātas, tūkstošiem pilsoņu ir zaudējuši dzīvību. Nu, tā jau nevar cīnīties pret terorismu. Un jāsaka, ka tas ir milzīgs zaudējums visā miera procesā. Eiropas Savienībai tās dalību valstīm jābūt ļoti nepiekāpīgām. Ir jārunā skaidra valoda par tām vērtībām, ko cenšamies aizstāvēt. Un tie, kas šīs vērtības vēlas aizstāvēt arī Turcijā, nedrīkst tikt apklusināti mēs īstenībā esam padarījuši Erdoganu vēl spēcīgāk. Šādas kļūdas nedrīkst atkārtot. Mums ir jāatbalsta cilvēki, kam ir būtiskas mums uh, tuvās vērtības. Paldies, vienu minūtu Obermaira kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, Atcerēsimies, ko teica Erdogana kungs, kad viņš 138 deputātiem atcēla imunitāti 20. maijā. Un Hāna kungs, jūs tā vietā, lai uh, sodītu Turciju, vēl slēdzat ar viņiem bēgļu darījumu, un tādā veidā viņi vēl vairāk turpina graut demokrātiju, tiek solīta nauda, sarunas par jaunajiem, jaunām nodaļām un tā tālāk. Un tas viss šķiet tikai tādēļ, lai lai glābtu Merkeles kundzes ādu. Viņa pārsteidzīgi aicināja visus bēgļus ierasties Eiropā. Un tagad uh, Erdogans mums draud ar jauniem bēgļu viļņiem, un uh, viņš teica, Eh, ka viņš eh, neievēros darījumu, ja, un šis eh, cilvēks tātad no Balsors krastiem ir vienkārši atriebīgs. Paldies, un tagad Kormīna Mīke kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. 50 lat temu Bernadetta Devlin została skazana na dożywocie, ale była dowożona do Izby jo netika iespējams uh, valpīt šai vienai no deputātēm imunitāti, tad viņi tika izsūtīti no valsts. Un Hitlers uh, atņēma opozīcijai tiesības un tajā laikā viņš tādējādi varēja iekļūt ātri vairākumu. Uz doto brīdi Erdogan kungs ir iznīcinājis divas opozīcijas partijas, Viņš ir iegūs vairākumu, kas ļauj viņam darīt to, ko viņš vēlas, un ir partijas, kas atbalsta viņu šajā izvēlē, un tās noteikti to nožēlos. Jautājums ir, kāpēc mēs kā Eiropas Savienība atbalstam Erdoganu? Es uzskatu, viņam nāca šo iegūto līdzekļus atveltīt partijai, lai varētu vest pārunas. Arī Merkels kundze nav rīkojusies pietiekami stingri, viņa panākuši to, ko ir vēlējušies, un tagad tā vaino Turciju. Šķiet, ka Erdogans ir kļuvis par apdraudējumu visai Eiropai. Paldies, Šodros kundze, minūte.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 komisijas eh, gribu dzirdēt eh, Erdogana rīcības nosodījumu, jo viņš iedragā demokrātisko plurālismu un demokrātiskos principus kopumā. Es īstenībā atbalstīšu šo darījumu starp Eiropas Savienību un Turciju, bet es gribu teikt, ka tagad viņš eh, vēršas pret kurdu deputātiem, pret šo partiju un Republikāņu partijas reakcija arī ir apkaunojoša. Ja Turcija vēlas eh, baudīt bezvīzu režīmu privilēģijas, tai ir jāievēro tiesiskums, startautiskās tiesības, pilsoniskās brīvības. Ja tā šīs prasības nepildīs, tad mēs nevaram turpināt eh, sarunas par bezvīzu režīmu. Paldies! Šodros kundze, eh, Šanī kungs vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Jūs atbildēsiet? Lūdzu, Šanī kungs, jums vārds. Köszönöm szépen a lehetőséget. Paldies, paldies, ka devāt man vārdu priekšsēdētāji kungs. Kundze. Es saku, jūsu runa bija tāda ļoti uh, pašpārliecināta, jūs runājāt, izmantojāt tādu spēcīgu valodu, un tā ir piemērota šajā brīdī. Bet, nu, paskatieties, kas notiek Eiropas Savienībā, piemēram, ko dara Viktors Orbāns. Un viņš līdzīgi kā Putins un Erdogans uh, ir nu, tādu politisko taciņu izvēlējies, ka ne, pa kuru nevajadzētu sakot. Nu, ko jūs teikt par to? Paldies! Ano, jā, tedy odpovím na tuto vaši otázku. Paldies, atbildot uz jūsu jautājumu. Es uzskatu, ka Putina kunga, piemēram, nav jāsako ne arī Erdogana kungam. Viņš ierobežo pilsoniskās brīvības un demokrātiju. Tā ir mana atbilde. Paldies. Tagad Vaiden Holzer kungs uz minūti. Uh, Dārgie kolēģi, kolēģis, parlamentārā imunitāte ir tiesiskuma princips, kas ir pastāvoši jebkurā demokrātijā. Imunitātes atcelšana notiek tikai ārkārtas situācijā, un tam ir jānotiek tikai ļoti rūpīgi izpētot visus apstākļus. Tas, kas notiek Turcijā, izskatās pēc kolektīva soda, un e, slāveni pazīstam cilvēki tiek vienkārši sodīti, lai iebaidītu arī citus. Un arī uh, Eh, jāsaka, ka šie notikumi ir vienkārši absurdi, un daudzi no mums tagad eh, atceras sarunas arī ar Turcijas opozīcijas pārstāvjiem, kas vienmēr ir eh, runājuši par mierīgu kurdu situācijas atrisināšanu. Paldies tagad Čārls Tānoks uz pusotru minūtu. Paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, ka imunitātes atņemšana politiķiem. Uh, Eh, pret kuriem ir uzsākti tiesu darbi, nu, mums šķīstu tikai apsveicami, bet, diemžēl, šajā gadījumā tiesvedība eh, ir ar politisku piekrāsu, tāds eh, politisks kolektīvs sods un uh, HDP uh, kurdu um, vairākums tika sodīts, un uh, viņš Erdogans uzskata, ka viņi uh, ir atbilstī, atbildīgi arī par vardarbību Dienvidu Austrum Turcijā. L lai varētu aizpildīt eh, parlamenta eh, brīvās vietas, eh, nemainot konstitūciju, viņš iedarbina visas sviras, kas ir viņa rīcībā. Tagad viņš prasa, meklē arī atbalstu ārpus savas AK partijas. Un, un izskatās, ka e, Erdogans pat tagad vienojas ar bijušiem politiskajiem pretiniekiem, viņam ir labi visi līdzekļi, lai saņemtu lielāku atbalstu asamblējā. Tiesiskums un demokrātija Turcijā ir apdraudēti un e, jāsaka, ka tie ir tikai ziediņi un jāsaka, ka Erdogana AK ir patiešām auto autoritāra partija, un Turcija nav pelnījusi kandidāts valsts status. Jāsaka, ka īsnībā viņi ir mūsu sabiedroti arī NATO un nepieciešami risinot konfliktu Sīrijā un uzņemot bēgļus. Bet šādi bradājot demokrātiskus principus, eh, mēs tālu netiksim. Paldies! Spoštovani, procesi proti poslancem, ki se z verbalnimi napadi podtikanjem subverzivnih namenov. Šī rīcība pret um, deputātēm um, apsūdzot šos deputātus sazvērstībā. Un tas viss norāda uz spēku koncentrēšanos un jebkurš, kas domā par Turciju, to saprot, un Turcija ir mūsu strateģiskais partneris. Un mums ir jānosoda šāda rīcība. Mums ir nepieciešama Turcija, tāda Turcija, kas ir gatava cīnīties pret terorismu, kas spēj palīdzēt risināt problēmas reģionā, un mēs esam kopā ar viņiem. Un sliktākā iespēja, e, e, kur Erdogāns varētu izmantot ir viņu soļi, kuru dēļ mēs nosoda, nosodam Turcijas režīmu. Un mēs arī uzdodam jautājumu, nav laiks pārdefinēt mūsu kopīgās intereses un mūsu izpratni šai ziņā, vai mēs pareizi saprotam, vai mums ir vienā, viena izpratni par interesi. Paldies tālāk, Veržjā kundze, viena minūte. Merci, monsieur le président. Hier... Paldies, priekšētāji Vakar ir pagājis tieši gads, kad Erdogans publicēja konstitūcijas grozījumus, un tas ir ļāvis viņam atcelt imunitāti 138 deputātiem Turcijas Lielajā Nacionālajā asamblē, un lielākā daļa no tiem ir HDP deputāti. Erdogan kungs vēlas parādīt, ka viņš visu kontrolē, bet par kādu cenu. Mēs jau vairs nevaram saskaitīsīt daudz, viņš ir virsies autoritārismu bet es uzskatu, ka ir pārkāpts jaunas sarkanās līnijas. Demokrātiskie principi ir jāpār, jāievēro visām valstīm, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Mūsdienās līdz ar citiem HDP deputātiem, arī deputāti, kuriem mēs piešķījām Saharovu balvu cietums. Mēs nevaram klusēt kā parlamentārieši. Es aicinu jūs būt solidāriem, lai mēs atbalstītu Turcijas deputātus. Mums ir jārīkojas politiski ļoti stingri, ievērojot mūsu vērtības. Paldies! Margā kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsētāji! Vakar mēs atzīmējam vienu gadu kopš kurdu partija tika ievēlēta Turcijas parlamentā ar ļoti lielu vēlētāju atbalstu. Kopš šī notikuma ir bijuši centieni graut viņu situāciju, ir bijuši jaunas vēlēšanas norganizēts, un prezidents tagad ir būtībā mainījis konstitūciju, lai laupītu uh, imunitāti šiem deputātiem. Vismaz 50 eh, kurdu deputātiem tiks izvirzēts apsūdzības, daudz no viņiem nonāks cietumā, tā kā viena gada laikā situācija ir mainījusies par 180 grādiem un no liela optimisma un cerībām uz eh, demokrātiju. Tagad eh, mēs redzam, ka demokrātija tiek katru dienu arvien mazināta Turcijā. Turcijā valda autoritārisms un var koncentrējās tikai dažu cilvēku rokās. Ir pēdējais laiks ieklausīties Turcijas sabiedrībā un pilsoniskajā sabiedrībā mums jāapzinās, ka viņiem ir tiesības paust savu viedokli un viņa demokrātiskās tiesības ir jāievēro. Epitēdējas kungs, pusotru minūti. Paldies, priekšētāji. Pirms pāris dienām Turcijas parlamentā tika iznāca atcelt deputātu imunitāti 138 deputātiem. Un 103 no šiem deputātiem ir no HDP partijas, kas ir ļoti ievērams politiskais spēks. Tas ir noziegums. Viņi vēlējās pārtraukt militārās operācijas Dienvidaustrum Turcijā, un tagad šīs uh, sarunas ir pārtrauktas. Bet prezidents Erdogans norāda, ka viņš izvirzīs apsūdzību šiem deputātiem balstoties uz terorismu apkarošanas likumu. Viņš vēlas viņus iemest cietumā. Viņš vēlas, lai viņa partijai būtu lielākā politiskā uh, ietekme un HDP šo ietekmi zaudēt pilnībā. Un tas novedīs tikai pie vēl lielākas vardarbības jau tā ļoti saspringtajā situācijā. Bet īstais jautājums ir, kādēļ daži no jums ir tik ļoti satsmoti un nikni un pārsteigti par šiem notikumiem. Līdz šim jūs to visu pieņēmāt. Jūs pieņēmāt, ka Erdogans šantažē Eiropu, jūs pat lūdzat viņu sadarboties, lai rastu, tā teikt, risinājumu migrācijas plūsmām. Jūs pieņēmāt visu to, ko piedāvāja Erdogans. Pieņēmējāt arī, ka viens no lielākajiem politiskajiem spēkiem pārstāv tika iemest cietumā, un tagad jūs pieņemat arī to, ka būtībā Erdogans par jums pasmējas. Mans jautājums. Ja Erdogan kungs jums uzdod šādu jautājumu, kāda būtu jūsu atbildi, vai ir kāda apņēmība, vai jūs ir pašcieņa un drosme piedraudēt ar pārunu pārtraukšanu? Paldies, dāmas un kungi! Eiropai ir nepieciešama Turcija un Turcijai ir nepieciešama Eiropa, bet abiem būtu jāievēro spēles noteikumi. Šobrīd tā nenotiek. Konstitūcijas grozījumi Turcijā, kas nozīmē, ka tiks laupīta imunitāte daudziem deputātiem, ir pilnīgi skaidri un politiski motivēti. Tas ir ļoti nopietnas solis, kuram būs ārkārtīgi nopietnas sekas nākotnē. Viens no nosacījumiem, lai Turcija varētu saņemt bezvīzu režīmu, ir e, grozījumi likumdošanā. Viens no pamatojumiem bija, ka izmantoja dažu likumus, valdība nevarēja vērsties pret demokrātiski ievēlētu opozīciju. Mēs pier, esam redzējuši, ka uh, Stambulā ir bijuši notikumi jau tikai vakar. Tas, kas notiek šobrīd valstī, ir iet pretī valsts ekonomiskajām interesēm. Paldies, Valenciāno kundze, pusotru minūti. Paldies, priekšādātājs kundze. Šīs diskusijas notiek tikai dienu pēc eh, šaušalīgiem uzbrukumiem Istambulā vakardien. Es vēlos izmantot šo iespēju, lai izteiktu līdzjūtību visiem cietušajiem. Ir ārkārtīgi smaga terorismu problēma Turcijā un cīņai ar terorismu ir jāturpinās, bet tās dēļ nevar upurēt brīvību un demokrātiju. Un tieši tas ir mūsu vēstījums. Mēs, protams, vēlamies atbalstīt šo valsti cīņā ar terorismu, bet ir tas jādara cienot demokrātiju un cilvēktiesības. Pēdējos gados ir bijuši ļoti sliktas vēstis Erdogana rīcība un tas, kā uh, virzību uz demokrātiju ir aizgājusi greizi, tiek apsūdzēti un cietumā liekti žurnālisti un uh, uh advokāti. Un arī situācija sievietēm ir ļoti negatīva. Vakar Erdogan kungs uh, šajā sakarā izteicās uh, Un, protams, šis jautājums ar uh, deputātu imunitāti, tas viss rada lielas bāžas mums visiem, kas īsti notiek ar tiesiskumu Turcijā, varētu uzdot šādu jautājumu. Un ir ļoti svarīgi, lai Erdogan kungs pārtraukt šādas darbības, atgrieztos pie dialogu un demokrātijas un veicinātu mieru. Un tādēļ viņam ir nepieciešams atbalsts arī no Eiropas. Henkel kungs. Paldies! apmēram 60, no apmēram 60 uh, islama valstīm uh, Turcija bija viena no retajām, kas uh, iestājās par sieviešu līdztiesību, demokrātiju un cilvēktiesībām. Bet tagad ir atlikusi vien Tunisija, kā katram diktatoram Erdoganam ir nepieciešama arī ienaidnieki. Viņš tos ir atradis turku personā, bet viņa partijai vajadzētu, viņš teica, ka HDP vajadzētu vēl vairāk distancēties no PKK teroristiem. Un jāsaka, ka vairāki turki un kurdi ir gājuši prom teroristu uzbrukumos, un HDP uh, eh, priekšsēdētājs bieži vien arī pārāk labi baro šo ienaidnieka tēlu, un Erdogans turpina piekop diktatūru gan uh, pret turkiem, gan uh, kurdiem. Paldies, un tagad Krisogonus kungs, vienu minūtu. Το ημιαυταρχικό καθεστώς της Τουρκίας. Paldies daļai autokrātiskais režīms Turcijā lēnām iet prom no parlamentārismu un pārvēršas par neslēptu diktatūru. Erdogans un viņa atbalstītāji izmanto naidu, lai uh, konsolidētu varu savās rokās. Viņš uh, rīko naidīgas svētkus par seniem kariem, lai uh, atzīmēt Konstantinopolis iekarošanu vairāk kā simt, pirms simts gadiem. Viņš izmanto otomaņu naidu pret armēņiem un citiem kristiešiem, lai pamatotu genocīdu pret šīm tautām, kas notika pirms uh, simts gadiem. Viņš vēršas pret uh, kurdu minoritāti Dienvidu austrumu provincēs. Viņš soda HDP partijas deputātus, lai apklusinātu opozīciju Eiropas Savienībai, ir pilnīgi skaidri jāizsakās un jārunā par sankcijām šī sakarā. Lunačeks kundze, lūdzu. 7. jūnijas ir ļoti simbolisks datums. Pirms gada HDP guva ļoti lielu uzvaru un tieši kurdi balsoja par viņiem, bet arī daudzi citi progresīvie liberāļi, kas vēlējās brīvu Turciju un meklēja politisku risinājumu starp uh, Turcijas valdību un, turk, un kurdiem. Un vakar Erdogans parakstīja likumu, kas ļauj apsūdzēt šos deputātus, kuriem tagad ir atņemta imunitāte. Tā izskatās kā atrībība no Erdogan kunga par pagājušā gada vēlēšana rezultātiem. Un tas ir smags trieciens demokrātijai Turcijā. Es aicinu komisiju pārliecināties, ka Turcijai nebūs iespējams ātri panākt bezvīzu režīmu un ka šāds trieciens tiesiskuma Turcijā norāda arī uz to, ka mēs nevaram paļauties uz Turciju, lai risinātu problēmas, kādas mums ir ar bēgļiem un solidaritātes. Paldies! Kefaloģiānis kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos izteikt līdzjūtību un bāžas par jaunākajiem teroristu uzbrukumiem Stambuls centrā. Tāpat uh, vēlos teikt, ka esmu noraizējies un noskumis, jo pirmo reizi kopš 1934. gada Turcijas valdība pieļauj Korāna lasīšanu Ramadāna mēneša laikā Agēs Sofija pieminekli, kas ir UNESCO pieminekļu sarakstā. Mēs vēlamies demokrātisku Turciju, mēs vēlamies Turciju, kas stā, nodrošinās stabilitāti visā reģionā. Mēs vēlamies Turciju, kas nodrošinās drošu un pārtikušu dzīvi saviem iedzīvotājiem. Bet šobrīd Turcija virzās prom no demokrātijas. Uh, tā virzās uz autoritāru uh, režīmu ar islamistiskiem elementiem, tā virzās prom arī no Eiropas Savienības un tā ir uh, Turcijas vadoņu vaina. Penifei kungs. Konstitūcijas grozījumi to stādīja priekšā vakarā AKP partija un tas bija saistīts ar deputātu imunitāti, imunitātes atcelšanu. Tas bija ārkārtīgi uh, E, bīstams solis. Erdogans kungs tā teica, ka tas bija vēsturisks solis, un, protams, tas arī ir vēsturisks, jo tas e, ir pretrunā visām Eiropas Savienības vērtībām. Ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka pirms pāris nedēļām mēs parakstījām e, vēstuli, cenšoties novērst šo soli. Aizsardzības ministra teiktais, ka būtu nepieciešams izmantot uh, izlūku un slepenos dienestus, lai cīnītos ar terorismu, ir vēl viens solis nepareizajā virzienā. Un tas rada ļoti liels bažas. Vēlos uh, izteikt līdzjūtību visiem, kas cieta uh, tur teroristu uzbrukumos Turcijā, bet tas ir ļoti smags solis nepareizajā virzienā un neparei, nepalīdzēs mums sadarboties. Dzembaski kungs. Paldies priekšādātāji cienējamie kolēģi. Jau atkal Turcija Erdogana vadībā ir pierādījusi, ka tai ir pilnīgi vienalga par demokrātiskajiem principiem. Turcijai nav vieta Eiropas Savienībā. 138 deputātiem atcelt imunitāti, tas ir ļoti smags trieciens demokrātijai. Tādējādi tiek tīrīts rindas, tas ir mēģinājums atbrīvoties no prokurdiskās partijas Turcijas parlamentā. Es pat eh, nebūtu pārsteigts, ka tas varētu izraisīt pilsoņu kāru Turcijā pēc eh, virknes uzbrukumu. Manuprāt, ir jāpanāk, ka Erdogans apstājās, jāizmanto cilvēktiesību klauzulu un jāpārtrauc visas pārunas ar Turciju. Eiropas Savienība iestājas par Eiropas vērtībām, un tagad ir laiks rīkoties un pierādīt, ka Turcija nevar būt mūsu partners. Turcija mūs vienkārši izmanto. Horis Tīkungs, paldies! 138 deputāti, kuriem ir atcelta deputāta imunitāte, tas ir uzbrukums pret tiem, kas grib ieviest demokrātisko sistēmu Turcijā, un tas ir ļoti skaidri pateikts. Erdogan kungs eh, cīnās pret demokrātiju, un eh, mums ir jāsūta ļoti stingrs vēstījums pret Erdogan stratēģiju, un vajadzētu paust arī atbalstu deputātiem jo ir ļoti daudz spēku, kas grib uzsākt de demokrātisku debati, bet viņi tiek apspiesti. Un visbeidzot, Erdogans un armija eh, ties macē visu šo procesu padara mm, ne, ne, neiespējamu demokrātiju. Un komisija ir paudus bažas, bet ir jāveic kaut kas vairāk. Ir līgums ar Turciju, dalībvalstis dod naudu Erdoganam, bet eh, eh, ko varētu teikt par šiem briesmīgiem apstākļiem, kuros dzīvo bēgļi šobrīd Turcija. Paldies, tālāk. Karas kungs, viena minūte. Paldies. Jāsaka, ka mēs gribējām vienoties par bēgļu darījumu ar Turciju, bet tas, kas ir noticis tagad, ir vienkārši šausminoši. Mums ir jānosot Turcijas rīcība. Ja 138 deputātiem vienā mirklī tiek eh, atņemta imunitāte, neņemot vērā viņu demokrātiski ievēloto tautas pārstāvju statusu, nu tad demokrātija netiek ievērota ja politiska eh, minoritāte tādā veidā tiek izslēgta no parlamenta, nu tas ir patiešām uh, biedējoši. Un jāsaka, ka opozīcija tiek apklusināta. Es domāju, ka tas nekādā ziņā nav savietojams ar mūsu demokratiskajām vērtībām un tiesiskuma principiem. Uh, Tāpēc arī ir skaidri jāpasaka, ka Turcija īstenībā ir uz aplamā ceļa un to nevar aizbildināt. Paldies, Gomešs kundz, minūte. Demokrātija likumu vāra Turcijā, un par to mēs tagad spriežam. Vakar bija teroristu uzbrukums Istambulā, mēs to nosodam. Diemžēl situācija neuzlabojas, un tagad 138 deputāti ir bez deputāta imunitāte. Tas ir solis pret šo parlamentāro frakciju, kas pārstāv kurdu minoritāti. Turcijas valdību un Erdogans veic uh, uzbrukumu nekaunīgā veidā. Viņi pārkāpja arī Kopenhāgenes kritērijas un arī pārkāpja demokrātiski ievēlēto parlamentārišu intereses. Mēs nevaram pieņemt šo šantāžu. Mums ir jāpublicē ziņojums, jānosoda šis demokrātijas pārkāpums, jāsadarbojas ar citām valstīm un jāuzstāja, lai Turcija izpild visas kritērijas un uh, mēs uh, cīnāmies, bet Turcijai arī ir jāveic savu uh, uzdevumu daļu. Tālāk, uh, Mišels kundze, vienu minūtu. Danke, danke, verehrte Kollegen. Paldies, godātie kolēģi kādā veidā Eiropas uh, deputāti reaģē uz Turcijas parlamenta rīcību. Žans Dunders, apsūdzētājs turku žurnālists, teica, ka tu vari brīvi rīkoties Turcijā tikai tad, ja esi gatavs par to maksāt attiecīgu cenu. Nu, tagad deputātiem, ja sevišķi no HDP partijas, tiek piemērots terorisma likums. Cilvēkus var apsūdzēt arī tad, ja viņi ir piedalījušies mierīgās demonstrācijās. Jāsaka, ka e, miera laiki ir garām. Jāsaka, ka komisija un padome klusējot arī spēlē tikai rokās Erdoganam. Mēs arī tagad gribam pieņemt vīzu liberalizācijas lēmumu attiecībā uz Turciju, bet e, deputātiem Turcijā ir nepieciešams atbalsts jau nekavējoties Vācu parlamentā ir projekts eh, izveidots parlamentārieši, eh, aizstāv parlamentārieši. Dargie kolēģi, nu, paši arī ieviesīsim šādu projektu Eiropas parlamentā, lai varētu atjaunot cerību uz demokrātiju un tās atjaunošanu Turcijā. Paldies, man Vrīdis kungs minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisār kungs likuma vara un demokrātijas normas ir Turcijā pārkāpts jau ilgu laiku atpakaļ, un šobrīd mēs debatējam par vēl sliktākām lietām. Mēs e, konstatējam kluso, klusējošo genocīdu Turcijas provincēs. Tas ir tu, kurdu provincēs genocīds ir vērsts pret kurdiem, e, kas tiek nogalināti un kur ir ļoti daudz upuru. Un tagad Erdogans um, atceļ deputātu imunitāti uh, opozīcijas pārstāvjiem, HDP partijas uh, biedriem. Tā ir vienīgā struktūrēta opozīcijas partija. Uh, un opozīcija cīnās pret Erdogana vardarbību, un kurdu opozīcija reaģē pret vardarbību mierīgā veidā. Un daži no mums ir gatavi izniegt arī personisku solidāru atbalstu Turcijas deputātiem. Paldies tālāk, saku Rāfa kundze, viena minūte. Κύριε συνάδελφε, κύριε Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση Eh, komisāra kungs, šodienas eh, debate eh, šo, apstiprina mans iepriekš izteiktos komentārus. Jūs izdaļojat un neievērojat šos traģiskos notikumus. Jūs ņemat vērā savas iekšējās intereses. Un pat galvenā mēroklī ir šis līgums par bēgļiem, bet ANO to ir nosodījusi. Tad šī te acu aizvēršana pret Turciju un demokrātisko eliti. Uh, ļauj turpināt valdībai iebiedēt un vajāt opozīciju, ne tikai opozīcija, ir žurnālists un uh, zinātnieks un arī šī te deputātu iesūdzēšana tiesā, nu, tas ir tikai loģisks rezultāts, un tāda ir valsts, kur jūs vedat sarunas, mums noteikti ir jāiestājas pret šo kurdu deputātu vajāšanu, tomēr tas nav vienīgais incidents. Tas ir daļa no plašā Erdogana plāna, un man ir bažas, ka situācija vēl pasliktināsies, ietekmējot plašāko reģionu. Tāpēc jums ir jāpārskata savu uh, politiku, varbūt pat jāliek sankcijas. Paldies. Tālāk, pancērīkungs, viena minūte, pusotrs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Pēc imunitātes atcelšanas šiem deputātiem Un arī pēc tam, kad konstitucionāla tiesa ir noraidījusi HDP prasību, mēs redzam šobrīd eh, centienus mainīt politisko ainavu, koncentrējot varu Erdogana rokās. Komisijai ir jābūt uh, skaidrai un jāpauž viennozīmīga attieksme attiecībās ar Turciju. Mums ir atbildība, mums ir jādara viss, ko varam sarunu procesā, mums ir jāaptur visi šie notikumi. Mēs nevaram runāt vienkārši par stabilizāciju un piešķirt naudu, migrantu plē, eh, plūsmu vadīšanai un līdz ar to atbalstot valsts, kur nav demokrātijas. Šeit ir jābūt stingrākiem nosacījumiem arī saistībā ar cilvēktiesību likumvaras ievērošanu kā arī dialogu veikšanu. Paldies. Papadākis kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Lai mums atcelt deputātu imunitāti, ir vēl kārtējais nedemokrātiskais solis, un gala mērķis ir koncentrēt lielāku varu Erdogan rokās. Tas nozīmē, ka HDP deputāti ne tikai kļūst par vajāšanas objektu, bet arī viss parlaments e, tiek izmantots noteiktās intereses. Mēs nevaram pievērt acis, e, sakot, ka, lūk, šeit radīsies kaut kāda problēma. Zaila ir pavadījis desmit gadus cietumā pēc tam, kad viņas imunitāte tika atcelta, un tagad viņa atkal ir apdraudēta. Šeit skaidri un gaiši mēs redzam, ka deputāta tiesības tiek pārkāptas un situācija līdz ar to būs vēl sliktāka. Un Turcijas jautājums vēl vairāk sāsināsies. Diemžēl šī te uzbrukumi izteiksmes brīvībai arī centieni manipulēt ar presi, apturēt uh, diskusijas presē, Kipras uh, okupācija. Eh, tā eh, norāda, ka Turcija ļoti tālu no vērtībām, kas ir Eiropai. Paldies, tālāk mums ir brīvais mikrofons, mums ir četri kolēģi, kas ir pieteikušies. Un visiem kolēģiem, visiem četriem dosim vārdu. Eh, vispirms ir témában sokat vitatkozhatnánk az én országomban például gyakran bújnak a képviselők. Šogorkungs, parlaments var debatēt garu un plaši mm, par šo jautājumu. Un, patiesībā manā valstī ir ļoti daudz tādu deputātu, kas grib slēpties aiz imunitātes un grib izvairīties līdz ar to no atbildības par noteiktiem soļiem. Runājot par Turcijas lēmumu, tas nav tikai tas, mēs runājam arī par to, ka šis pasākums ir eh, tāds, eh, kur mērķis ir viena konkrēta politiskā partija. Mēs šeit runājam arī par minoritāti, kuras tiesības netiek īstenots. Un ja Turcijas vadība rīkojas eh, tādā veidā, ka izslēdz no aprits noteikti politisko partiju, kas notiek, noteikti ir nekaunīgs apvainojums likuma varai un cilvēktiesībām. Un šāda rīcība nevar palikt neievērota. Un caur šo lēmumu Turcija pati attālinās no ceļa, kas ved uz Eiropas Savienību. Tāpēc mums ir jāpaskaidro šī situācija un ļoti skaidri jāpasaka, ka Turcijai ir noteikti jāievēro kurdu minoritātes tiesības. Nekāda cita risinājuma nav un nevar būt. Un kas attiec uz Eiropu, Eiropa nevar izlikties, ka viss ir kārtībā uz šajā konkrētajā. Paldies. Nākamais runātājs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Deputāta imunitātes atcelšana, saka Kaputo kungs. 138 deputātiem. Šie deputāti ir arestēti un viņiem ir jāatstāj parlamenta telpas. Tas ir autoritārisks solis eh, cilvēkiem. Tagad ir jāapšauba tiesiskums Turcijā, vai tas ir objektīvs un neatkarīgs. Arī izlikuma vara ir apšaubāma. Un e, to pašu var arī konstatēt ar plašsaziņas līdzekļiem un presi. Turcija tiek nosaukta par tādu valsti, kur pret žurnālistiem tiek vērsti uzbrukumi, un e, juridiskā sistēma e, ir nedarbojas, un Eiropas Savienībai jāskata tālāk, kā veikt sarunas ar Turciju, cīpaši par iestāšanos Eiropas Savienībā. Paldies! Tālāk. Nākamā runātāja ir. Paldies, kolēģi. Konečnes kundze. Tad eh, Turcija ir pieņēmusi lēmumu atcelt imunitāti noteiktam deputātu skaitam. Visi zina, pret ko tas viss ir vērts. Tas ir vērsts pret um, kurdu HDP partiju. No otras puses, mēs gribam, lai būtu bezvīnsu režīms ar valsti, bet šī valsts eh, nav demokrātiska. Um, tā tirgojas ar islāma valsti un cīnās pret kurdiem, un no otras puses arī mēs cīnāmies pret islāma valsti. Un e, Eiropas e, Savienība, ja tādā veidā turpinās spēlēties ar Erdogan, tad e, tas nesīs tikai ļaunumu kurdiem. Un islāma valsts arī netiks apkarota. Komisija klusē, mēs gribam zināt no komisijas, ko jūs gribat darīt. Uh, jums ir jāpauž nopietna attieksme, ja to nedarīsiet, tad, tad Turcijas iedzīvotiem arī pateicības jums būs daudz sliktāks stāvoklis. Paldies! Paldies! Tālāk Permuj kundze. Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs teica, ka komisija nobežījusies, bet neteica kādā veidā. Eh, Agrā īpaši neviens neuztraucas par mūsu bažām un raizēm. Jūs komisijā mm, pārsvarā uztraucaties par eh, darījumu ar bēgļiem, un jūs īpaši neuztrauc šī deputāta imunitātes atcelšanas jautājums. Jūs neko neesat darījuši, neko tādu efektīvu, nekā eh, nereaģējat pret avīžu slēgšanu, ieslodzīšanu, bombu, bumbu mešanu civilu teritorijās un terorismu apkarošanas darbībām vai neapkarošanas darbībām. Un tagad mēs redzam, kā deputāti tiek izslēgti no parlamenta, jūs vienkārši pagriežat muguru, izliekaties, ka neredzat. Eh, un vienīgais, kas jūs uztrauc, ir apvainojumi Erdoganam, jūs darat visu, lai būtu šķēršļi miera procesā, jūs uztraucaties tikai par to, lai PKK turpinātu būt pievars. Paldies. Nākamais runātājs. Hāna kungs. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es domāju, mēs ļoti labi varējām pārliecināties, ka mums ir patiešām uh, uh, līdzīgi viedokļi. Uh, Eh, par Erdogana rīcību 138 kolēģiem tā vienkārši kolektīvi tiek atņemta imunitāte. Tur nav ko runāt aplinkus. Jāsaka, ka tiesiskā valstī mēs to nedrīkstam pieļaut, eh, mums tas ir jānosoda un tas vispār nekādā veidā neatbilst ar demokrātiskiem principiem. Es ilgi darbojos parlamentārās imunitātes komitejā, tātad esmu ļoti labi informēts, par ko runāju. Dāmas un kungi, vai mēs to vēlamies vai nē, mums ir jāsaprot, ka Turcija atrodas tur, kur tā atrodas, kādas ir tās geogrāfiskās pozīcijas. Pēc Krievijas un kopīga ar Ēģipti Turcija ir tā valsts, kurā Eh, ir vislielākais iedzīvotājs skaits, eh, kas atrodas mums tik tuvu - 90 miljoni, nu, un tas ir tepat Eiropas pievārtē. Eiropas eh, Savienībai ir jāuzņems savu atbildību, mums ir jāsarunājas ar saviem kaimiņiem, un bieži, nu, ja, pat ja tā nebūs tā patīkamākā saruna. Ja mēs runājam par bēgļu un uh, migrācijas krīzi, mums īstenībā ar Turciju ir jāsarunājas daudz vairāk. Ir arī citas jomas, kurās ir nepieciešama paplašināta sadarbība ar kandidātu valsti. Un tādēļ arī tika radīts rīcības plāns. Tajā ir vairākas jomas. Viena no tām ir Eh, migrācijas politika, bēgļu krīze. Un jāsaka, ka pēdējā laikā mēs eh, esam vairāk vai mazāk viensprāts, ka valsts, kura uzņem tik, pat, tik daudz bēgļu, eh, ir tiesīga saņemt mūsu atbalstu, bet no otras puses tika arī pausta apņemšanās pātrināt uh, iestājas sarunas, ienest tajās jaunu dinamiku un panākt procesa progresu kopumā. Un jāsaka, ka vienmēr Turcija gribēja nu, būt tāda aktīvāka, tā vēlējās kļūt par ES dalību valsti, ne jau Eiropa vēlas kļūt par Turcijas dalību valsti. Un Tāpat viņi būtu arī lielākie ieguvēji no vīzu liberalizācijas. Un, lai to visu saņemtu, ir jāizpilda konkrētas prasības. Ja tās netiek izpildītas, nu tad arī netiek piešķirts nekādas privilēģijas. Tā tas vienkārši dzīvē notiek. Un es varu pievienoties daudziem no jums. Uh, sakot to, ka Turcija, lai gan tā it kā mēģina iekļūt ar vienu kāju Eiropas Savienībā, ar otru kāju iet pilnīgi citā virzienā. Uh, Jāsaka, ka Erdogan kungs, jā, varētu būt, nu, svarīgākais cilvēks šajā valstī, bet mums ir jāsaprot, vai viņš ir gatavs sadarboties ar mums un iet vienā solī vai nē. Mēs esam gatavi sadarboties ar Turciju, bet tikai izmantojot uh, tiesiskumu, par to vispār nav ne, nekādu diskusiju, nevar pieņemt kaut kādu turku demokrātijas variantu. Demokrātija ir. Uh, Jēdziens, kam ir tikai viena vienīga izpratne gan Eiropā, gan tās dalībvalstīs, gan visur citur pasaulē. Mums ir jābūt arī pašpārliecinātākiem. Ne es, ne jūs mums nav jābaidās no prezidenta Erdogana. Mums ir mūsu pārliecība, mūsu principi. Un mēs vēlamies, uh, lai attiecības ar kaimiņu valstīm būtu labas, bet, nu, protams, nevienmēr tas ir pašsaprotami. Es gribēju pateikt, ka mēs neatkāpsimies no saviem principiem un arī nepiekāpsimies attiecībā uz mūsu vērtībām. Uh, bet jāsaka, ka ar kaimiņiem ir jādiskutē, un tas ir jādara arī mūsu pilsoņu interesēs. Visu beidzot, paldies! Paldies, komisāra kungs! Tagad esam beiguši debatas par šo darba kārtības jautājumu. Nākamais jautājums ir padomas paziņojums.